Atkal äh, sēde ir atsākta. Tātad ir noticis incidents. Trešajā balsošanas kārtā viens deputāts atteicās parā, uzrādīt personas apliecību un nosvieda biļetenu blakus urnai un balsu skaitu skaitītāji ir apsprieduši šo incidentu un nolēmuši šo balsi uzskatīt par nederīgu, šo biļetenu par nederīgu. Tādēļ es aicinu nākamajā kārtā visiem uzrādīt savas deputātu kartītes. Tagad vēlēšanu rezultāti. 7, 719 balsoja, 29 nederīgas balsis. 690 derīgas, derīgi biļeteni. Tādēļ absolūtais vairākums 346 balsis. Forenza 45 balsis, Lamberts kundze 35, 53, Pitellas 199 balsis, Rubega skunks 44 balsis, Stīvens skundze 58 balsis, Tajānī Kuks 291 balss. Tā kā neviens kandidāts nav ieguvis nodoto balsu absolūtu vairākumu, ir jānotur ceturtā balsošanas kārta saskaņā ar 16. panta pirmo daļu reglamentā ceturtajā kārtā uh, piedalās tikai tie divi kandidāti, kas ir saņēmuši lielāko balsu skaitu trešajā kārtā. Un alfabetiskā secībā tie ir Pitelas kungs un Tajānī kungs. Tagad izsludinu pārtraukumu sēdē līdz astoņiem. Ceturtā balsošanas kārta notiks astoņos.